spējuši saņemt informāciju. Tātad eh, tādā veidā mēs atrisinājām šos divus elementus. Paldies, Grīsbēs kundze, un tagad es domāju, ka mēs varētu sākt ar nākamo punktu, to mēs kopā ar lūgumrakstu komiteju skatīsim. Eh, šeit ir īpašs ziņojums, Eiropas ombuda ziņojums par pastāvīgo izmeklēšanu 2012. gada Eh, kopā ar Frontex tika izstrādāt ziņojums par pamatiesībām. Frontex eh, principā reaģēja pieņemami saskaņā ar ombudu, eh, izņemot vienu punktu, kas attiec uz procedūru attiecībā uz pamatiesībām. Un sanāksmē Lībe komiteja 13. februārī 2016. gadā ombuds lūdza, lai parlaments atbalsta šī jautājuma virzību Rezultātā tika radīts ziņojums sadarbībā ar divām komitejām un strādāja divi referenti, Mesols kundze un Keller kundze. Šodien mēs runāsim par šo ziņojumu. Koordinatori ir vienojušies par termiņu. E, grozījuma iesniegšanai tas ir rīt, 11. novembrī 12. E, grozījuma izskatīšana ir paredzēta 12. novembrī un komitejā balsošana par e, projektu šim ziņojumam 16. novembrī kalendārs tiek pātrināts, lai saņemtu šo te pozīciju parlamentam plenārsēdē pirms komisija nāks lejā ar jauniem priekšlikumiem par Frontex likumīgo bāzi. Mēs eh, esam eh, sadarbībā ar Frontex un eh, Ombudu. Mūsu mērķis ir sniegt atbildes uz jautājumiem. Es došu vārdu manai kolēģei Bifram Kuncei un pēc tam citiem uh, deputātiem un arī citiem referentiem. Paldies, Jautovs kundze. Es eh, vēlētos eh, jūs sveikt eh, šajā te kopējā sanāksmē Un, kā jau tavs kundze tikko paskaidroja, šī ir pirmā kopējā sanāksme, lai apspriestu šo eh, kopējo ziņojumu projektu. Vēlēs vērst jūs uzmanību uz faktu, ka gan Frontex, gan Ombuda birojas ir klātesoši šodien laipni sveikti. Un no Frontexa mums ir Džils Arias kungs, direktors, un Ervē eh, Kaņārs, un no Ombuda biroja Malda Hiršembīnska eh, nodaļas vadītāja. Tā kā lūdzu, eh, varat eh, iesaistīt arī viņus ehm, atbildēs uz jautājumiem. Bet tagad es sākšu, atklāšu debates. Vispirms došu vārdu Mecels kundzei un Kellers, Kellers kundzei. Mecels kundzes gribētu sākt. Jā, paldies Eh, es gribēju norādīt, ka sadarbība ir bijusi lieliska, bet mēs esam runājuši arī ēnu referentu starpā par šiem jautājumiem. Nu, tā kā pārāk eh, sīkumos es neiegrimšu, ņemot vērā laika trūkumu, bet eh, es gribēju atzīmēt, kādēļ mums ir tik svarīgi, lai būtu šāds sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas mehānisms un kāpēc eh, kopā ar ombudu tāds būtu jāizveido. Tātad, mm, kādā veidā būtu izskatāmas sūdzības no cilvēkiem, kas ir cietuši Frontex operācija rezultātā. Un mēs, piemēram, tikko runājām par hotspotiem un eh, jauno Eiropas Savienības eh, regulu, kas nāks klajā vai tā tad tiks iesniegta pēc mēneša vai kaut kā tā. tā Tā kā e, neviens, ne otrs neliedz mums veidot šādu te uh, sūdzību mehānismu izveidi. Un arī Frontexam tas ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu <clears throat> pienācīgi tikt galā ar potenciāliem iespējamiem uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, kas pretējā gadījumā varētu palikt nepamanīti un neatrisināt. Tādēļ, lūk, ir svarīgi, lai šāds mehānisms būtu. Kas attiec uz mehānismu struktūru, ko mēs piedāvājam? Eh, mēs skatāmies, eh, kāda ir Frontex jau esošā ziņošanas sistēma par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, un cilvēktiesību pārkāpumu atbildīgajai personai, tātad mēs piešķiram pilnas tiesības, uh, un parlaments aicināja izveidot tieši šādu posteni Frontexā, un mehānismam jābūt efektīvi pieejamam uh, cilvēkiem, un uh, jānodrošina, lai NVO varētu arī iesniegt šādas te sūdzības pie tam e, tādās valodās, kādās runā migranti un patvēru meklētāji. Nu, un tad iedomājoties e, e, šo te struktūru, nu, tad iznāk, ka tieši viesdarbinieki varētu būt tie, kas saņem šīs sūdzības, nevis paši Frontex darbinieki, bet, nu, te ir jābūt iespējai uh, tālāk izskatīt sūdzību tātad attiecīgajās dalībvalsts uh, līmenī un pēc tam sekot tam, kā pēc tam notiek darbs ar šo te sūdzību. Un uh, pamatiesība, atbildīgais uh, darbinieks par pamatiesību ievērošanu, tad var tālāk sekot tam, kā tas notiek. Un Frontex uh, par izslēgt no kopējām operācijām eh, tādus darbiniekus, virsniekus, eh, amatpersonas, kas ir pārkāpuši eh, pamatiesības. Un Frontex statūtos ir starp citu šāda norma, ka e, ir iespēja pat apturēt veselu operāciju, ja tiek e, operācijas gaitā pārkāptas pamatiesības. Nu, tā tad arī tiesa ir atzinusi, ka šāds sūdzību mehānisms ir e, jāizveido, tas ir atbalstāms un tam ir jānotiek ombuda vadībā. Un e, šai sakarā arī, lūk, e, ir izveidots šis īpašais e, postenis, bet ir svarīgi, lai būtu arī atbilstoši resursi šim cilvēktiesību, pa cilvēktiesību atbildīgā darbinieka darbību veikšanai. Un jāsaka, ka grozījumu iesniegšanai laika gan ir tikai rīt līdz pulksten 12. Tātad paldies par lielisko sadarību, paldies Kellers kundze, tagad eh, Meculs kundze vārds. Mecels kundze vārds. Paldies par lielisko sadarbību, paldies par eh, šo mm, te projektu. Es gribētu pateikties arī ēnu referentiem abās komitejās. Es ar lielu prieku šeit Eh, pārstāvu lūgumu rakstu komiteju, kā priekšstādā vietniece, kā arī referente eh, par šo ziņojumu. Šajā ziņojumā ir arī atzīmēti Frontex, Frontex eh, plāni, lai īstenot ombuda ieteikumus. Ir arī izveidots konsultīvais fórums par pamatiesībām. Uh, un ir izveidot arī fundamentālo tiesību aģentūru, kas darbojas aģentūras ietvaros, kas um, ir arī neatkarīga struktūra. Tāpat laikā mēs uzskatām, ka Frontex varētu vēl vairāk aizsargāt pamatiesības. Un to varētu uh, darīt, izveidojot individuālu sūdzību mehānismu. Šajā ziņojumā mēs mm, neredzam subsidiaritātes pārkāpumu, bet ziņojumā ir arī precīzi teikts, ka Frontexam nav kompetences uzsākt disciplinālu pārkāpumu procedūru pret citām personām. Ja šīs personas nav Frontex personāla locekļi, šeit ir jāņem vērā Frontex regula, kur ir norma, uh, par to, ka disciplināri pasākumi ir mm, izcelsmes dalībvalsts ekskluzīvā kompetence. Par individuālo sūdzību mehānismu šeit šāds mehānisms uh, eksistē, nodrošinot um, labāku tiesisko aizsardzību. Tas nodrošina arī to, ka Frontex un citas iestādes saņem informāciju par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas varētu nu, palikt tā kā nepamanīti un neatrisināti, un ziņojumā ir atzīmēts arī likumdošanas uh, līdzekļi, kas paredz arī sūdzību izskatīšanas mehānismu saskaņā ar ES hartas noteikumiem. Tikai tās sūdzības, kas saskaņā ar hartu, tās tiek pieņemts arī izskatīšanai. Tad vēl ir aicinājums dalībvalstīm un, ko, un arī komisijai sniegt papildu finansējumu fundamentālo tiesību biroju izveidēju, lai varētu visu šīs sūdzības izstrād, izskatīt adekvāti Es tiešām gaidu jūsu pirmo diskusiju. Man ļoti interesē gan ēnu referentu, gan arī citu kolēģu domas par šo projektu. Paldies, Kolokungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar mm, pateicības vārdiem Mecols kundzei un Kellers kundzei par eh, šiem projektiem. Esmu ļoti apmierināts ka šis darbs eh, tiešām saskana ar ombudu tiesības ar biroju darbu. Es gribētu atzīmēt eh, atsevišķus apsvērums, lai saprastu, kāpēc tik svarīgs ir šis fails. Pēdējo eh, gadu garumā ir veikt vairāk pasākumu, lai nodrošinātu to, ka Frontex atbilst pamatiesību principiem, lai būtu atbildība un caurskatāmība. Ārējo jūras robeža personāla noteikumi bija viens no soļiem šajā sakara. Un kopīgās operācijas, ko īsteno Frontex, ir jāīsteno tā, lai arī pamatiesības tik pilnībā ievērotas. Um, šie plāni ir pilnībā saistoši un ir atbildība, kas tiek paredzēta gan Frontexam, gan arī dalībniekiem, kas strādā Frontex vadībā. Uh, Ieskatoties nākotnē, mēs gribam palielināt pamatiesību ievērošanas līmeni, mēs gribam sasniegt Eiropas cilvēktiesību konvencijas līmeni šajā aizsardzībā. Un tas ietekmēs arī Frontex darbu Uh, jo Frontex darbs tiks pārbaudīts atskaņā ar konvencijas normām, nevis pēc dalībvalstu normām. Tālāk mans otrs komentārs ir par Frontex lomu. Ir skaidrs, ka Frontex loma būs stiprināta. Es saprotu, cik svarīgi ir veikt šo soli, bet gribētu arī pasvītrot otru medaļas pusi, lielāks kontrols mehānismus, ieskaitot uh, arī to kontroli, ko realizē pilsoņi, tas ir jāīsteno. Gadu garumā Mm, Frontex palielina savu darbu aptvērumu, tāpat laikā tiek veidoti arī jauni mehānismi, lai pamatiesības tiktu pilnībā nodrošināts un nākotnes soļiem būtu jāiet tieši tādā pašā virzienā. Paldies, Koelija kungs, un tagad došu vārdu Mirners kundzei. Un es lūgtu kolēģiem ievērot divu minūšu laika termiņu, jo jau deviņi kolēģi ir pieteikušies un mūsu saraksts ir izplešās tālāk. Mirjas kundze. Paldies, izteikšu to īsi. Sakam, Līnāra kundze, centīšos ielikties tie divās minūtēs, iekļauties. Es gribētu pateikties gan Skelērs kundzei, gan Macels kundzei par lielisko darbu. Mums ir izstrādāts lielisks kompromiss teksts. Un šeit, pārstāvot Aldi grupu, es tiešām uzskatu, ka šis mehānisms, kā tiek izskatītas sūdzības, ka tiek pārkāptas eh, pamatiesības, tas ir milzīgs sasniegums parlamentam. Tas jau tagad ir iespējams Frontex regulas ietverā, un, bet es uzskatu, ka pamatiesību dimensija ir jāstiprina arī izstrādājot jauno Frontex regulu. Uh, vismaz samērojami ar jaunajām tiesībām un pienākumiem, ko saņems Frontex, jo īpaši saistībā ar atpakaļ atgriešanas politiku, ar meklēšanas un glābšanas misijām mehānismam ir jābūt korektam, ir jāņem vērā arī patvēru meklētāju un migrantu ļoti delikāto situāciju, bet tāpat laikā mehānismam ir jābūt arī īstenojumam. Es uzskatu, ka kompromiss ir labs, lai arī nepieciešama atsevišķi pielākojumi. Mums ir nepieciešams tālāk attīstīt eh, sūdzību eh, pārraudzības mehānismu, jāiesaista dalībvalsts, un visbeidzot mums ir nepieciešams eh, arī vairāk dzimumu jautājumiem Un ļoti bieži tikai vīrieši ir tie, kas labi pārzina savas pamatiesības, bet sievietēm šādas informācijas nav un nevienmēr viņas var arī ziņot par savu pamatiesību pārkāpumiem. Paldies! Paldies, un tālāk mums ir Ruiz kundze. Sī, muchas gracias. Jā, paldies. Es gribētu vispirms uh, Sirsnīgi paldies referentēm, jo viņas patiešām ir veikušas uh, izcilu darbu. Bet tad es vēlētos gribētu pieminēt kaut ko, kas ir vēl tālējošos nekā šie mehānismi, kas eh, šajos ziņojuma projektos ir pieminēti, un es tos uzskatu par ļoti piemērotiem. Proti, ka trūkst eh, iedzīvotājiem apziņas par šiem jautājumiem. To pieminēja arī Angelika. Uh, par to, ka ir nepavadēti mazgatīgi bēgļi. Tas jau ir arī tajās teritorijās, kurās darbojas Frontex, un tur ir pamatiesība pārkāpumi. Daļai mums nemaz nav iespēja, viņiem nav iespēja vispār zināt, ka viņiem ir pamatiesies, piemēram, nepavadītiem mazgadīgajiem transseksuāliem cilvēkiem, vecākiem cilvēkiem, sievietēm. Tas nozīmē, ka uh, viņiem vajadzētu veidot apziņu par viņu tiesībām, vērsties pret to, kas viņiem tiek nodarīts, un uh, tur mums ir vajadzīga īpaša politika par šo jautājumu. Paldies! Tagad vārds Kirkop kungam. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es saprotu, ka man nav daudz laika, bet es gribu teikt, ka mana grupa atbalsta uh, Uh, šos te kopējos mērķus, runājot par uh, sūdzību iesniegšanas procedūras izveidi, bet ir viens jautājums, ko es gribu uzdot. Es gribu zināt, kā varēs izsekot uh, uh tam, kas notiek ar sūdzību, cilvēki, kur varbūt atrodas tranzīta procesā, maina adreses, kā viņi varēs gūt, teiksim, juridiskas konsultācijas, praktiskas konsultācijas un kas tad īsti eh, būs cilvēktiesību pārkāpumi, eh, vai katra dalībvalsts to no un interpretē, vai katra dalībvalsts to interpretēs atsevišķi, vai būs kāda kopīga kritērija. Un tad, kad modelis balstīsies uz eh, sūdzību procedūru, ko izmanto citas institūcijas, piemēram, EIB, uh, nu, Frontex tomēr ir pilnīgi atšķirīga organizācija, un tādēļ uh, jautājums, vai e, procedūra, kas balstīta uz jau esošām procedūrām, Frontex gadījumā tiešām darbosies, izskatot tieši šos jautājumus. Paldies, Kirkopkungam. Tagad došu vārdu ēnu referentē Delīkundzē. Um, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, novēršot trūkumus. Tas ir galvenais elements. Tāpēc man sociālistu un demokrātu uh, grupa ir atbalstījusi veidot šādu te sūdzību mehānismu, kas attiec uz cilvēkmantiesību pārkāpumiem. Bet šajā brīdī ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka nekas neliec Frontexam ievies Eh, pašiem savu mehānismu saskaņā ar pašreizējo Frontex regulu, kas ir spēkā. Un tieši tādēļ mēs vērījās norādīt, ka dzīvību glābšana ir prioritāte Eiropas Savienībā un šī iemesla dēļ. Es eh, satraucos par to, kādā veidā dzīvības glābšanas operācijas, eh, ja tās šādi tiek piedāvātas, var tikt attaisnotas. Jo ehm, gal galā, kas tad mums ir jānodrošina vispirms? Jebkurš mehānisms, kas tiks ievies, nekādā gadījumā gadījumā neatturēs un neietekmēs lēmumus par Uh, patvērumu piešķiršanas mē, uh, lēmumu, lēmumu, par patvērumu piešķiršanu. Tātad tas ir pilnīgi atšķirīgs uh, process un tieši tādēļ to ir svarīgi nodrošināt. Un tāpēc mēs liktu priekšā, lai Frontex savā vispārējā ziņojumā iekļautu informāciju par sūdzībām, kas ir iesniegtas iepriekšējā gada laikā un kādā veidā ir sekots uh, Mm, šo sūdzību tālākai virzībai, kā arī jāidentificē darbinieki un līdzekļi, kas nodarbosies ar šiem jautājumiem, un īpašais virsnieks, kas ir atbildīgs par šiem jautājumiem, iegūšēt īpašu nozīmi, un viņam ir jāsniedz īpašs atbalsts. Bet tas nav jautājums tikai par finanšu līdzekļu nodrošināšanu, jo nav iespējams gaidīt, ka šāda uh, neliela komanda veiks tik ārkārtīgi nozīmīgu darbu un ir jānodrošina, lai šim virsniekam būtu uh, arī uh, tādi instrumenti viņa rīcībā, kas ļaut panākt attiecīgus rezultātus un lai aizsargātu uh, neaizsargāto grupu tiesības un aizsargātu nepilngadīgo tiesības. Arī citas aģentūras, kā e ASO, piemēram, ir, var palīdzēt šajā situācijā. Un es ceru, ka sadarbosimies ar citiem referentiem par šo uh, tēmu. No, uh, ļotru. Paldies. Otra mēna referenta tagad vārds Nekīkungam. Thank you very much. Um, uh, thank you for the... Jā, paldies Paldies par detalizēto darbu, ko veica referentes. Tautas partijas eh, grupa pilnībā atbalsta Frontex darba mehānismu. Ļoti īsi, es domāju, ka mēs vēlētos uzsvērt, ka mums jānodrošina, ka mehānisms nenozīmē pārāk liels administratīvos slogus un jaunas atbildības Frontexam. Tāpat arī ir jāņem vērā kā trešo pušu atbilstība šajā mehānismā varēs tikt iesaistīt. Mums jārunā arī par uh, iespējām tiem cilvēkiem, kuriem iespējams ir vajadzīga palīdzība, lai nodrošinātu šo atbilstību. Domāju, ka nākamajās dienās mēs saņemsim vairāk grozījumus, un tad redzēsim, kādas būs reakcijas. Thank you, Mr. Nagim. Paldies, Nagie kungam. Tagad vārds Eduardam Martēna kungam no komisijas. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentiem. Es domāju, ka mēs visi esam vienoti atziņā, ka ir nepieciešams, eh, lai būtu normas par šiem jautājumiem, un mēs arī vairākus grozījumus iesniegsim. Tas faktiski labs projekts ziņojumam. Pamatiesības ir labāk jānodrošina. Ir eh, sarežģījumi sadarbībās ar paģentūrām Frontex un arī dalībvalstu iestādēm. Un eh, šeit galvenokārt vajadzētu koncentrēties uz to, ka uh, tie, kuriem ir jāsaņem aizsardzība, tiktu vairāk aizsargāt, piemēram, sievietes un bērni. Dažas formulējums vajadzētu vēl šeit pārdomāt. Un uh, iepriekšējā sanāksmē arī tas jau tika teikts, ka vajadzētu noraidīt anonīmas sūdzības. vai to jānorāda vai nē, tas ir vēl strīdīgs jautājums, jo kādreiz šīs anonīmās sūdzības ir pamatotas. Tādēļ faktiski tās vajadzētu pieļaut. Paldies! Paldies Martēna kungam! Bjorgas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Mēs, eh, protams, arī atbalstām no mūsu politiskās grupas puses, ka šāds mehānisms eh, tiek plānots, izstrādāts, kā vērsties pret pamatiesību pārkāpumiem, par to, ka pastāv šīs uh, sūdzības iespējas, un ombuda darbs ir ļoti svarīgs. Frontex darbā nav pietiekami daudz uh, iespējas saņemt informāciju, un uh, pirms ombuda bija arī nevalstiskas organizācijas, kad še, šeit norādīja uz trūkumiem priekšlikums eh, izstrādāt pilotu projektu un atbalstīt šo tēlu, tas ir ļoti labi. Mēs ceram, ka tas arī tiks turpināts. Pamat problēmu mēs saskatām tajā, ka šie sūdzību mehānismi ir faktiski paredzēti Frontex ietvaros. Kā jau teicu, uh, piekļuvi informācijai, kas trūkst, tas nav pieņemams mums, kā šis mehānisms paredzēts Frontex ietvaros. Tam vajadzētu būt ārpus Frontex, nevis tā iekšienē. Vēl viens komentārs no mūsu puses. Proti, ka Frontex ierēģi un dalībvalstu ierēģi arī personālu no trešajām valstīm viņiem ir jāņem vērā. Tur jau ir vienošanās, un arī tur var tikt pārkāptas pamatiesības. Mēs atbalstam arī to, kā anonīmi var iesniegt uh, sūdzību. Vajadzētu ņemt vērā arī dzimuma līdztiesības perspektīvas. Tas nozīmē, ka sievietes, kas, kur tiesības ir pārkāptas, eh, kā arī viņas tiek ņemtas vērā, un arī trešajām pusēm ir jābūt eh, iespēja iesniegt sūdzības, piemēram, nevalstiskām organizācijām un starptautiskajām organizācijām. Tie būs grozījumi no mūsu puses. Paldies, Birkas kundze. Cienījamie kolēģi, mums ir vēl trīs ānu referenti. Ferāras kundze saņems kā pirmā vārdu, un pēc tam Kusmas kundze, un tad pēc ānu referentiem Musolīni kundzei būs vārds. Tagad beidzu runātāju sarakstu. Ferāras kundze. Paldies, priekšādētāji. Arī es vēlos apsveikt uh, referentes. Apsveic arī ombudu. Šeit patiešām kļūst redzams, cik svarīgi ir uh, paredzēt iespēju iesniegt sūdzības, ja individuālā līmenī tiek pārkāptas pamatiesības. Ļoti labi, ka šāda iespēja ir. Kaut arī ir vēl zinām trūkumi. Kas mums ir svarīgi? Ir nodrošināt mehānismu, kas būtu iekšēji, ja ir mehānisms, kas ir iekšējs, tad tas negarantē procedūras neatkarību. Atstāt administrāciju Frontex rīcību tas nenodrošina objektivitāti pārbaudot sūdzības. Tādēļ mēs uh, ieteiksim ieriekot ārēju ekspertu paneli, lai nodrošinātu neatkarību. Tālāk par eh, sūdzībām, kas attiecas tikai uz smagiem pārkāpumiem. Un ka formāli iemeslu dēļ varēs noraidīt sūdzības. Vērtējot, ir jāņem vērā to, ka tur jābūt zināmām rīcības iespējām, zināmām vērtējuma iespējām noteikti amplitūdā. Vajadzētu tomēr būt tā, ka visu veidu sūdzības ir pieļautas par anonīmajām sūdzībām. Ir paredzēts, ka persona, kas iesniedz pieteikumu, saņem atbilstošu aizsardzību. Nevajadzētu būt tā, ka kāds eh, baļu dēļ neiesniegs sūdzību. Domāju, ka vajadzētu nodrošināt, lai informācija būtu pieejama visās valodās gan ierēģu, gan migrantu valodās. Paldies, Ferēras kundze, Kusmas kundze vārds. Eh, paldies, vispirms gribētu teikt paldies par darbu, ko ir veikuši referentes. Runa ir par pamatiesībām, un eh, Frontex aģentūra jau ar daudzām kontrolas iespējām šeit jau principā pārkāp pamatiesības Šeit runa ir par simtiem tūkstošiem cilvēku, kas vēlas ierasties Eiropā, un Frontex veids kontrolas, kas jau ir pamaties ir pārkāpums. Frontex, tas, ka kā tiek, veido, tiek kontrolēts robežas, tas ir pārkāpum, pārkāpums. Ir prakse, kas ir eh, bijusi pēdējos mēnešos parāda, ka situācija ir vēl daudz pasliktinājusies. Eiropas ombuds pirms dažiem mēnešiem uzsāka izmeklēšanu par lidojumiem, par atpakaļ atgriešanu. Ir uh, arī liecības no brīvprātīgajiem, kur tika glābtas laivas, uh, kur bija simtiem tūkstoši cilvēku lesbos, kā Frontex Fre, personāls to redzēja, bet Turcijas un Grieķijas brīvprātīgie glāba cilvēku dzīvības. To visu nevar risināt ar individuālu sūdzību mehānismu lai nodrošinātu pamatiesības pie robežām, ir eh, faktiski jāizbeidz Frontex darbība un jāizbeidz eh, rīkoties tā, it kā Eiropa būtu cietoksnis un kontrolas nav cilvēcīgas un cilvēku atgriešanas mehānisms. Mēs atbalstām lielāku caurskatāmību un lielāku kontroļu pārbaudīšanu, bet tik jau, kamēr Frontex vēl pastāv, mēs prasām, lai visas procedūras būtu atklātas, lai to visu varētu pārbaudīt, lai tas viss būtu drošs, lai būtu droši, kā arī nevalstiskās organizācijas iesaistītos un ka šeit eh, parlamentu priekšā notiktu atskaitīšanās, un mēs iesniegsim atbilstošos grozījumus. Paldies tagad eh, Valero kundze, kā ēnu referente Jā, paldies. Es eh, faktiski vēlos eh, uzdot tikai vienu jautājumu. Runa ir par eh, nosūtītiem ierēģiem. Proti, ka šie disciplināri pasākumi var tikt izmantot tikai tad, ja dalība valsts ir piekritusi. Jā, varbūt ar to pietiek, par to šeit nevarēšu detalizēt izteikties. varbūt, ka to vajadzētu mainīt, bet uh, varbūt, uh, varbūt, kā atsevišķi dalību valstis uh, dažādā veidā ievēro pamatiesības, sieviešu tiesības, bērnu tiesības, tādēļ svarīgi, lai tie, kas ir nosūtīti kā ierēģi, lai viņiem būtu laba pamatizglītība pamatiesību jautājumos, tā lai viņiem nebūtu interpretācija grūtību. Jā, tik lielas atšķirības iespējams, kā mēs vērtējam pamatiesības, cilvēktiesības, kā ierēģi vērtē pamatiesības, varbūt, ka sistēma kopumā ir jāmaina nākotnē. Paldies, Valero kundzei. Tagad vārds Musolīni kundze. Jā, paldies, priekšsēdētā. Es eh, vēlējos faktiski pieminēt tikai vienu punktu. Piekrīt daudziem runātājiem. Tur ir, protams, eh, vājākas grupas, eh, mazgadīgie sievietes, grūtniecis. Jā, ļoti labi, ka tik piemēra daudz jautājumu. Protams, tas ir tāds eh, milzīgs darbs, kas pašlaik tiek veikts. Un tas viss tiek mainīts, varbūt tas nebūs pilnīgi savādāk, bet tomēr ļoti svarīgi to visu vajadzētu tiešām iztenot praksē, proti, ka cilvēktiesības ir jāievēro, lai nebūtu pārkāpumu, ka šādu pārkāpumu nedrīkst vispār rasties. Vēlējos atsaukties uz to, kā individuālo sūdzību gadījumu, uz to kāds no jums teica. Jā, vai šis sūdzības drīkst būt anonīms vai nē. Atsaukšos Itālijas situācija. Cilvēki, kas ierodas, viņiem nav personāla dokumentu to esam konstatējuši. Tas nav tā, ka personām ir pase, kas ierodas un viņi visu var iesniegt. Nē, tie ir cilvēki, kas faktiski ir anonīmi un sūdzies ir anonīmas, tikai daži izņēmumi. Tas ir ļoti tāds uh, jūtīgs jautājums. Mēs nevaram pārvērst Frontex par tiesu. Tas arī tekstā nav prasīts. Mēs vēlamies uh, saglabāt kompetences, arī dalībvalstu kompetences. Tas arī ir rakstīts tekstā. Uh, Bet eh, kā šo jautājumu risināt? Kā risināt jautājumu ar migrāni, kuriem nav dokumentu? Merci, madame Musulini. Jā, paldies, Musulini kundze. Lopes Agajā kungs. Pad... Paldies, priekšsādētāji. Nu, jā, nu, it kā jau tas ir pats par sevi saprotams, ka vairums no mums vai praktiski visi uh, atbalsta eh, to, ka eh, Frontex jau nu ir tāds cilvēktiesību eh, sargātājs, un Frontex mandāts ir pārskatīts tieši šādā kontekstā. Un izveidots īpaša struktūra, īpašais ziņotājs Frontex struktūrā, īpaša nodaļa, kas nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem. Uh, Tātad jautājums, kāda ir um, jēga tagad pārskatīt Frontex mandātu? Nu, iepriekšējais uh, variants bija tapa 2006. gadā, un tad 11. gadā tas tika pārskatīts tieši uh, šajā te cilvēku tiesību ievērošanas griezumā. Tā kā jautājums, nu, kuras tad ir tās uh, cilvēku tiesības, kuras, nu, kā šķiet, tiek visvairāk pārkāptas? Uh, Uh, Frontex operāciju mm, gaitā. Nu, tātad uh, par to apsūdzības par to, ka cilvēktiesības tiek pārkāptas skan, bet uh, kuras tiek minētas šajos ziņojumos? Par ko mums ir informācija? Nu, šis principā ir tāds faktu izzināšanas jautājums. Es tiešām gribētu zināt reāli, kas notiek. Paldies. Tagad varu dot diviem cilvēkiem pa pāris minūtēm vārdu. Tagad došu Spinelī kundzei un vēl kādam kolēģim. Paldies referentiem, ēnu referentiem, paldies priekšsēdētā kundze, daži punkti. Manuprāt, ir ļoti svarīgi minēt migrantu tiesības uz sūdzību iesniegšanu un izskatīšanu, arī attiecībā uz tā saucamajām drošajām valstīm, kā Laura to minēja. Es domāju, ka šajā ziņojumā mums vajadzētu ieviest punktu mm, par 2063. lēst pants sakarā, eh, atsaucoties uz eh, Eiropas tiesas lēmumu par valstīm, dalībniecēm, tā tālāk, lai eh, tas ir ļoti svarīgi no konstitucionālās demokrātijas viedokļa. La komisija ir Madame Renaud Dalona. Paldies, un nākamā runātāja Bonfoy kundze. Jā, es eh, piekrītu tam, eh, ka šīs sūdzības būtu jāizskata pašā Frontexā Eh, ir noslēgti darba līgumi ar Frontex un trešajām valstīm, un uh, cilvēku pamtiesību harta attiecas uz Frontex saistībā ar visiem šiem līgumiem. Nu, un uh, starptautiskie tiesība akti nekādā ziņā nemainās tādēļ. Un arī darba līgumi Uh, ieskaitot uh, tos, kas ir saistīti mm, ar cilvēktiesību ievērošanu darb, darbā ar migrantiem. Uh, pastāv zināms tiesiskās paļāvības trūkums, bet to varētu atrisināt, ja Eh, šie te darba līgumi, kas, uz kuriem neatiec cilvēka tiesību eh, aspekti, tiktu tajos iekļauti. Bez tā, nu, šie problēmas diez vai tiks atrisināt, kad eh, Frontex sadarbojas ar trešām valstīm, ir svarīgi, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības. Paldies, cienījamā kolēģi! Mums ir klātesošas divas delegācijas, eh, delegācija no Frontex un delegācija no Ombuda. Vai kāds no Frontex vēlas izteikties? Jā, paldies, paldies, ka uzaicinājāt mūs. Comment on a couple of issues that have been mentioned. Pakomentēšu dažus jautājumus, ko minēja vairāk šīs komitejas locekļi. Vispirms jau par to, vai pašreizējais tieskais satvars ir pietiekams vai nē, lai varētu e, izveidot e, formālu sūdzību izskatīšanas mehānismu. Es e, negribētu te tagad sākt strīdēties par to, vai tas tā ir vai nav, bet vēlējos vērst jūsu uzmanību uz to, ka pašreizējā tieskā satvara uh, ietvaros eh, sadarbība nav obligāta ar dalību valstīm, tādēļ tās var izlemt sadarboties vai ne. Un ar pašreizējo mūsu tiesisko mandātu mēs eh, nevaram eh, nodot personas datus saistībā ar um, cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs varam sniegt personas datus tikai par cilvēku pārvadātājiem, kontrabandistiem un par atgriežamajām personām. Un, jā, mēs te runājam par uh, sūdzību iesniedzēju anonimitātes aizsargāšanu, to mēs varam nodrošināt, bet ja tas nozīmē apstrādāt anonīmas sūdzības, nu tad Frontexam tas apstrādās būs ļoti grūti. Tas mums būs liels izaicinājums attiecībā uz atsevišķām sūdzībām kopš 2013. gada esam saņēmuši tikai četras, un Vairums bija par. I must stress that uh, we don't have any record of infringement. Bija mm, par to, ka uh, lielākos uh, pārkāpumus ir izdarījuši uh, pieaicinātie darbinieki, bet uh, īstenībā izrādās, ka tā nemaz nav, jo intervējot eh, bēgļus, eh, vislielākās sūdzības ir parasti par tiem darbiniekiem, kas piedalās viņu eh, atgriešanas operācijās. Nu, un es nezinu, vai jums vēl kādi jautājumi ir. Si, et la dernière sera Madame Zembinska, qui euh, représente euh, le bureau du... Paldies, un Visbeidzot, ombudu biroja vārdā. Jā, paldies, saka Zimbīnskas kundze. Vispirms vēlētos pasvītrot, ka ombuda īpašais ziņojums eh, tiek izstrādāts un Frontex regulāri drīz tiks pārskatīta Un cilvēktiesību uh, jautājums un uh, sūdzību izskatīšana tiks iekļaut. Un līdz ar to Frontexam būs lielāka autonomija uh, rīcināt jautājumus, kas ir saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumiem, kas var uh, nākotnē, to skaits var palielināties. Un uh, ir svarīgi, es jau minēju, pieminēt uh, ziņojumu projektu un Ombuds ir līdzīga organizācija kā citās dalībvalstīs, eh, tiesības sarga organizācijas veidotas un balstoties uz mūsu pieredzi eh, ir svarīgi izveidot mehānismu, kas darbotos glūdi. Un runājot par tiem jautājumiem, kas šeit tik uzdot, kā tas notiks, kā tas darbosies, vai informācija nonāks tur, kur tā jānonāk, vai attiecīgie darbinieki būs pietiekami neatkarīgi, lai apstrādātu šo informāciju. Mēs, balstoties uz mūsu pieredzi un speciālām zināšanām, varētu sniegt noteikts atbildes. Mūsuprāt, eh, ir iespējams šādu darbu norganizēt, un mēs arī darīsim visu, kas ir iespējams no ombudu tīkla puses, lai jums palīdzētu. Liels paldies referentiem un visiem runātājiem. Es vēlētos visiem pateikties par jūsu komentāriem un priekšlikumiem, um, un kā vispārīgs komentārs. Jā, mums bija liels izaicinājums, lai nodrošinātu to, ka mēs darbojamies. Mm, ņemot vērā ierobežojums, kādi ir eh, Frontexam saskaņā ar pašreizējo nolikumu. Nu, un mēs tā kā balstamies uz šo hipotētisko uh, Frontex regulas pārskatīto variantu, kur kaut kas tiks paredzēts, un līdz ar to bija daudz šaubu. Bet gal galā mums nācās nonākt pie kaut kā, kas dotu uh, Uh, Frontexam iespēju organizēt mehānismu un tālāk novērot tā uh, juridiskos pienākumus saskaņā ar pašreizējos regulas noteikumiem. Un līdz ar to uh, mūs ļoti apmierināja sadarbība šajā tēmā, jo ir skaidrs, ka problēmas pastāv. Un gal galā mums ir jāievēro arī ombuds rekomendācijas, kuras identificē problēmas uz vietas un uh, jānodrošina pilna cilvēktiesību ievērošana. Nu, ja mēs to parlamentā nesaprotam no plašas politiskās perspektīvas, nu, tad mēs droši vien būsim atkāpušies no savām politiskajiem pienākumiem. Nu, tā kā mums vajadzēja šo mūsu lielo mērķi iekapsulēt vispārīgākos noteikumos to incorporate them into, into compromise amendments. And all. Nu, tātad mēs to visu iestrādājam kompromisa eh, grozījumos, un es ceru, ka mēs varēsim vienoties gal galā. Paldies, Mācels kundze, Kēlers kundze. Paldies arī no manas puses, paldies visiem par komentāriem. Mēs centāmies eh, nonākt eh, pie tāda koncepta, kas derētu gan migrantiem, gan bēgļiem, lai viņi joprojām varētu arī virzīt savas sūdzības. Mēs gribējām arī um, strādāt tā, lai Frontexam būtu iespējams strādāt, uh, lai būtu attiecīgi cilvēki ar Frontex simboli, kas strādā uz robežām, lai arī varētu tiešā veidā iesniegt sūdzības un kārtot šīs lietas ar Frontex, bet mums bija izpratne par šo problēmu, kā padarīt šo jautājumu par risinājumu dalībvalstīm ir jāstrādā, jāsadarbojas, un Frontexam ir tagad sūdzību izskatīšanas mehānisms. E, tiešām mēs strādāsim ar šo direktīvu. Tāds ir mūsu uzdevums. Paldies visiem! Un mēs gaidīsim jūsu grozījumus. Paldies, Kēlērs kundze! Godāmie kolēģi! E, grozījumu termiņš 11. novembra 12. Un tagad es gribētu jums atgādināt, lai jūs paņemat līdzi elektroniskās balsošanas kartiņas, jo mums vēl gaida darbs un daudz svarīgas lietas. Paldies visiem jauku pārtraukumu.